ka nav nekādu iebildumu bijuši pret četrām rekomendācijām no ekon komitejas nebūt, um, tātad nenostāties pretrunā nenostāties pret deleģēto aktu. Ja 24 stundu laikā neviena politiskā grupa vai noteikts deputātu skaits, kas ir noteiktajā slieksnī, ja neiesniegs iebildumus, tādā gadījumā šīs rekomendācijas tiks uzskatīts par apstiprinātām. Pretējā gadījumā par tām tiks balsots. Un šīs rekomendācijas ir pieejamas plenārsēdes uh, mājaslapā. Pārējām